Tagad aizklātais balsojums par Eiropas komisijas locekļa iecelšanu. Runa ir par Nevena Mikas kunga iecelšanu tad, ja viņš saņems vairākumu, parlaments ir pār vai pret iecelšanu. Tā. Eh, tā tad eh, slēgtais balsojums, un līdz ar to jūs redzēsiet tikai zilo lampiņu. Un tā tad jūs varat balsot kā parasti, bet jūs redzēsiet tikai zilo lampiņu. Tagad sākam balsot. Haben alle... Vai visi nobalsojuši? Vēlreiz, vai visi kolēģi un kolēģis ir nobalsojuši? Okay. Jūs arī labi tādā gadījumā beidzam balsot. Mit jāham. Jā, bija 565 balsis pret 64 eh, balsis, atturas 64, līdz ar to Imants Kungs ir iecelts. Un tagad komisijas vārdā eh, Rēna kungs runās lūdzu. Uh, Cienījamie deputāti, saskaņā ar 21. pantu Horvātijas pievienošanas līgumā padome ir konsultējusies ar parlamentu, un arī jūsu balsojums skaidri norāda uz to, ka, ka Mimicas kunga uh, eh, norīkošana eh, iez, uh, par, par komisāru tagad ir apstiprināta. Tas ir saskaņā arī ar komisijas priekšsarētāja uh, centieniem, lai varētu panākt visu, kas ir nepieciešams, lai Horvātija varētu pievienoties. Eiro, uh, Eiropas Savienībā un vēlamies jums pateikties arī par jūsu efektīvu un uh, rūpīgu darbību. Jūs uh, izdarījāt visu tā, lai komisāru uh, skaits būtu pilns, ņemot vērā komisijas uh, pievienošanos. Lūdzu, komisāra kungs. Tagad balsosim par parlamenta 2014. gada sesiju kalendāru. Šeit ir pieteikusies Lulingas kundze. Eh, Izteikšos ļoti īsi. Es gribētu paskaidrot, kāpēc es esmu iesniegusi grozījumu. Es gribēju vienkārši informēt kolēģus par savu grozījumu. Tātad tas ir juridisks grozījums, nevis politisks. Un tātad es gribēju lai mēs padomātu, vai vajadzīgas sesijas ir uh, Briselē, vienkārši, lai tas būtu saskaņā ar uh, tiesu lēmumiem, ar nolīgumu, tīpaši lēmums no decembra 12. gada. Un šajā kalendārā 11 sesijas ir Strasbūrā un ir 12 nepieciešams. Bet ir prakse, ka vēlēšana gadā var būt 11 sesijas, un to tiesas nolēmums arī pieļauj. Bet šeit rodas problēma šāda. Decembra tiesas nolēmā pie 7. punktā ir rakstīts, ka papildus sesijas nedrīkst organizēt gadījumā, ja 12 nav notikušas. Un tas ir loģiski, jo papildu sesijas ir, ir tikai tad, ja viss pamats ir izpildīts, un mēs nevaram teikt, ka 12 ir, nav sasniegts, tad un vēl papildu sesijas Briselē. Tas nav pareizi. Tāpēc mums ir izvēle vai nu 11 plenārsēdes, un tad mums vairs nevajag papildu sesijas, vai organizējam 12 plenārsēdēs, un, Un tad mēs varam arī pieprasīt kaut ko papildus. Trīs šīs sesijas Briselē kaut vai. Tātad 11 plus 0 vai arī 12 un papildus 3. Un kolēģi, es gribu, lai kolēģi saprot, eh, tas neuztraucies par vienkāršošanu. Mēs piedāvājam pirmo risinājumu bet mēs varam arī otro. Ja nebalsosiet par šo grozījumu, nenobalsos, tad atkal varētu apstrīdēt 2014. gada kalendāru tiesā. Un, lai izvairītos uh, no šādas ļoti nožēlojams situācijas es gribētu, lai jūs liktu par to balsot, tāpēc, ka tas ir paskaidrojums, nepieciešams paskaidrojums. Dāmas un kungi, lūdzu. Uh, mazliet lūdzu jūsu uzmanību. Lulingas kundze, es uzmanīgi klausējos jūsu vārdos, Lulingas kundze. Jūs, eh, protams, eh, runāja, eh, daudz domājām par grozījuma iespējamību, un es deklarēju, ka tāds ir pieļaujams. Jūs runājāt par 12 sēdēm, 12. gadā EKT. Mm, pieņēma lēmumus nevis saistībā ar vēlēšanām. 97. E, gadā ir pieņemts lēmums par plenārsēdēm vēlēšanu gadā. Tur ir skaidri un gaiši teikts, ka ir pieļaujamas 11 sesijas jo piecas dienas, e, kas ir ieskaitītas kā vēlēšanu dienas parlamentā, mm, tiek pierēķinātas e, tam, e, ka šajā gadā Strasbūrā jānotur tikai 11 sēdes. Tāpēc šādā vēlēšanu gadā ir pieļaujams, ka Briselē notiek papildus sēdes. Tāpēc arī sākam balsot, kurš atbalsta pirmo grozījumu lūdzu pacelt roku. Kurš ir pret? Kurš atturas? Noraidīts. Tagad priekšsēdētāju konferences priekšlikumi līdz ar to ir akceptēti. Paldies! Tā tad līdz ar to sesiju kalendārs ir akceptēts. Tagad pārtrauksim balsošanu saistībā ar svinīgo sēdi. Prezidents Kavako Silva sirsnīgi sveicam jūs! Senhor Presidente da República Portuguesa. Portugāles Republikas prezidents.